Pirms mēs balsojam par sešām rezolūcijām par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē. Rezolūcijas priekšlikums kopīgs, un es tagad lieku rezolūcijas priekšlikumus balsojumu par, pret, atturs. Rezolūcija pieņemta. Nākamais balsošanas punkts ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi par Kambodžu, jo īpaši Ram Rensi lieta. Tātad vēlreiz tā ir kopīgs rezolūcijas priekšlikums, kurš par, pret, atturas, arī pieņemta. Un visbeidzot, mēs balsojam par Ziemeļkaukāzu, arī seši rezolūcija priekšlikumi Ziemeļkaukāzu cilvēku tiesību situācija un krimināla vajāšana pret Oļegu Orlovu rezolūcijas priekšlikuma projekts, bet. Jā, ir iesniegts arī mutiskais grozījums. Tā ir, pasautkungs, jūs ar mutisko grozījumu bite. Priekšsēdētāji kungs, paldies kolēģis Landsbērģis, kurš ļoti labi orientējas Ziemeļkaukāzā, iesniedza nelielos mutiskos grozījumus kas nozīmē teksta e, precizēšanu, un es lūdzu jūs tos atbalstīt. E, tātad trešajā punktā mēs gribam aiz recognizes right to fight e, ielikt iekšā tekstu real teori, terorismu, reālo terorismu, jo tātad reālais terorismus ir, preci, terorismus ir precizēšana. Tad piektais punkts uzsver, ka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 apsveicam rezolūcijas sagatavotājus. Man ir vairāk paziņojumi, tā tad es to nolasīšu čehu valodā. Es eh, vēlētos paziņot sekojošo. Tā kā juridisko lietu komiteja saskaņā ar trešo punktu un ceturto punktu